Šis lēmums stājās spēkā šī gada 20. jūlijā. Tālāk Eiropas Tautas partija un sociālistu un demokrātu grupa, konservatīva un reforma, reformistu grupa un brīvības un demokrātijas Eiropas grupa ir informējusi man par izmaiņām komiteju sastāvā. Sarakstu ar vārdiem atradīsiet šīs sanāksmes protokola lapusēs. Ja nav nekādu iebildumu un ne, netiks iesniegts nekāda veida izmaiņa šai protokolā līdz šīs sanāksmes beigām, tad uzskatīsim šos sarakstus par apstiprinātiem. Saraksts ar vārdiem ir jums priekšā, nelasīšu tos šobrīd jums priekšā. Itālijas tiesu iestādes ir lūgušas piešķirt parlamentāro imunitāti. Alberto Fiorinēs atvainojas lūguši atcelt viņu parlamentāro imunitāti. Un tas ir saistīts ar tiesas prāvu. Saskaņā ar 6.2. apakšpunktu reglamentā šis jautājums tiek nodots juridisko lietu komitejai izskatīšanai juridisko lietu komiteju. Turklāt lūgos man arī izdarīt nelielu koriģējumu